grozīt pieņemtos noteikumus. Ja netiks izteikti nekādi iebildumi, tad eh, mēs uzskatīsim, ka uh, viss tiks pieņemts un uh, mēs atradīsim šos uh, attiecīgos tekstus šīs sanāksmes protokolā. Glecos kungs eh, vēlējās eh, runāt par eh, procesāliem jautājumiem. Lūdzu, dod jums vārdu. Godājumie kolēģi, 5500 bērnu Grieķijā riskē ar to, ka uh, viņiem nav vietu uh, bērndārzos. Viņi nevar apmeklēt bērndārzus tikai tāpēc, ka trūkst audzinātāju. Šis ir ļoti uh, smags uh, jautājums, un es uzskatu, ka mums vajadzētu risināt šos jautājumus, tāpēc, ka tie ļoti skar visus cilvēkus Eiropā. Žāns Klots Junkers, kā komisijas priekšsēdētājs, ir uh, veicis neakceptējumus, nedemokrātiskus pasākumus, eh, sniedzot norādījumus Grieķijas parlamentam. Kādas viņam ir tiesības to darīt? Glecis kungs, priekšādētājs pārtrauc runātāju. Glecis kungs. Herr Kollege, Godāmo kolēģi, es priecājos par to, ka jūs rakstiski pieteicāties runāt par reglamenta jautājumiem, taču tad jūsu uzstāšanās laikā arī ir jārunā par reglamenta jautājumiem. Taču tas, ko jūs teicāt, diemžēl vispār nesaistās ar reglamentu. Šis ir tāds klasisks gadījums viens minūtes uzstāšanām. Klecas kungs, jums nākamreiz būs kas tam līdzīgs sakāms, tad lūdzu pieskieties runāt vienas minūtes uzstāšanos laikā. Paldies! Ja nav nekādu citu paziņojumu par reglamentu, Lamberta kungs, vai jums ir kas sakāms par reglamentu? Es gribētu lūgt savas grupas vārdā, ka šīs eh, plenāras sesijas laikā mums vajadzētu runāt par komisijas darba kārtību. Tas arī netiecas, neatiecas uz eh, reglamentu. Mēs tūlīt runāsim par darba kārtību šai plenāras sesijai, tad arī jūs varēsiet pieteikties runāt. Un, kolēģi, jūs arī tā ļoti eleganti vēlējāties uh, rīkoties, bet es domāju, ka mums visiem ir jārīkojas saskaņā ar reglamentu. Uh, Tagad runāsim par darba kārtību.